sarunās. Bet nu reizēm tā tas gadās, ka arī ceturtdienas pēcpusdienas debats var būt interesantas un saspringtas. Priekšādātājs vēl visiem labu nedēļas nogali un uz tikšanos nākamreiz.